Atkal turpinām sanāksmi. Itālijas izstādes man informēja par Giovanni Bargabalo ievēlēšanu no 11. marta 2014. gada. Bargabalo kungs būs eh, Baračio kundzes vietā. Saskaņā ar 7. pāntu 1. punktu par tiešiem deputātu vēlēšanām Eiropas parlamentā un saskaņā ar eh, reglamentu 4. pāntu. Parlaments pieņem eh, zināšanai informāciju par eh, Giovanni Bargabalo ievēlēšanu no 11. mārta 2014. gada. Es sirsnieks veicu jauno kolēģi un eh, saskaņā ar trešo, punktu, trešo pantu otrajā punktā viņš pilnībā varēs piedalīties visās sanāksmēs, kamēr viņa mandāts vēl nav pārbaudīts. Viņš ir iesniedz paskaidrojumu, ka viņam nav neviens amats ieņemams, kas nebūtu savienojams Eiropas parlamenta deputāta pienākumiem. Tālāk eh, par reglamentu kolēģis Odīkungs. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es vēlos paziņot eh, parlamentam par nopietniem pārkāpumiem, kas notika Francijas republikā un kas skar demokrātiskumu, tiesiskumu, kas pārkāpja arī individuālās brīvības. Iepriekšējais eh, republikas prezidents, iepriekšējais ministrs, advokāts. Um,